Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich. Dāmas un kungi, lūdzu sāksim sēdi. Sveicu mūsu vidū arī kolēģi Butikoferu. Pirmais darba kārtības punkts. Situācija Ukrainā. Pagājušajā nedēļā mēs veicām ratifikāciju. Un būtu ļoti skaisti, ja mēs varētu vēlreiz apspriesties, kā īstenot nolīgumu un negribu tagad eh, pārāk plaši izklāstīt savu pozīciju, bet ir arī strādāts pie būtiskiem likumiem, piemēram, par Doņetskas un Luganskas īpašo statusu, amnestijas likums. Un lustrācijas likums. Skaists vārds. Es domāju, ka mums, protams, ir jāsako notikumu attīstībai Ukrainā un parlamenta prezidijas lēma, ka septiņi Novērotāji dosies uz vēlēšanām 26. oktobrī. Man šķiet, ka ņemot vērā notikuma attīstību ar septiņiem, nu, tas ir uh, eh, gaužām niecīgs skaitlis, tādēļ mēs mēģināsim, lai delegācija tiktu palielināta. Es arī gribētu lūgt, lai frakcijas, uh, politiskās grupas apspriestos. Uh, Un pirms vēlēšanām kolēģiem vajadzētu doties uz uh, Ukrainu, ne tikai uz Kijevu, bet arī uz Odesu, uz uh, Harkovu un citām pilsētām, lai parādītu, ka Eiropas parlaments ar viņiem izrāda solidaritāti. Šādas vizītes tikšanās ar politiskajiem partneriem, protams, ir tāds svarīgs žests. Jā, es skatos, Lozings kundze tā manī īpaši neklausās, ar vienu ausi varbūt. Nu, es biju ironiski noskaņots, saka priekšsēdētājs. Bitte das nochmal zu überlegen, ob man deine Fraktion nicht etwas machen kann. Tātad katrs varētu to darīt savā politiskajā grupā, vienkārši parādīt savu politisko nostāju, Es došu vārdu Vīganta kungam, viņš pastāstīs par eh, to, kas notiek Ukrainā, un pēc tam mēs varēsim organizēt sarunas. Viņš ir speciālists, un tad, kur jūs sēžat, Vīganta kungs? Nu, jūs, nu, esat tur noslēpies pašā zāles aizmugurē. Uh, Jūs varētu pastāstīt par notiekošo. Lūdzu. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, für Ihre freundliche Einführung. Paldies, priekšsēdētāji kungs, paldies par uh, jūsu laipnajiem ievadvārdiem. Es gribēju pastāstīt komitejā par uh, trim punktiem. Tātad pirmais Mīnskas nolīguma īstenošana, otrām kārtām politiskās reformas pieņemot uh, jaunus likumus, tālākā attīstība un trešām kārtām runāšu par turpmākajiem soļiem, kad Eiropas parlaments ir pieņēmis šo tik svarīgo lēmumu pagājušā ceturtdienā Strasbūrā pirmām kārtām par Mīnskas nolīgumu bija 12 punktu protokols, ko izstrādājām 5. septembrī, pateicoties kuram varēja eh, sākt īstenot pamieru, un tālāk eh, ir atrunāts daudz detalizētāks pamiera režīms, par kuru vienojamies pagājuši piekdien, 19. septembrī. Ar to mēs, par to mēs vienojamies augst līmeņu kontaktgrupā, lai varētu sniegt cerību, ka situācija varētu uzlaboties un ka konflikts uh, varētu kļūt mazāk sāsinātāks, piedāvājot politiskus risinājumus un saglabājot pamieru. Pateicoties uh, nekavējošai pamiera ieviešanai, reģionā ir samazinājusies vardarbība, uh, Bet neskatoties uz pamieru, kam, eh, kas jāievēro abām pusēm, diemžēl joprojām ir uh, konstatētas uh, dažādas vardarbības izpausmes, arī apšaudes Luganskā, Doņetskā, netālu no Doņetskas lidostas, tālāk uh, amnestijas likuma pieņemšana. Last Tuesday par amnestijas likums un pašpārvaldes likums kā paredzēts 5. 5. septembrī pieņemtajā protokolā, ir uh, tādi ieguvumi. Nu, ja jūs vēlaties um, uzzināt, ko vairāk es varu par šo pašpārvaldi pastāstīt nedaudz detalizētāk. Un, uh, protams, ir jāņem vērā arī šis separātistu uh, konteksts. Un, uh, Jāsaka, ka tas bija ļoti sarežģīti, radai pieņemt šo protokolu un pateicoties prezidenta Porošenko iniciatīvai izdevās rast risinājumus tādai ilgāka termiņa politiskajai situācijas atvieglošanai. Protams, politiskās un arī sabiedriskās debates Ukrainā nenorisinās pilnīgā unisonā, un e, par to noteikti tiks runāts arī pirmsvēlēšana kampaņā. Un mēs, cenš, mēs ceram, ka a, e, Krievijas federācija un separātisti izrādīs apusējību un arī īstenos a, e, savus pienākumus. A, proti atvelkot nelikumīgus uh, svešus ārzemju spēkus no Ukrainas teritorijas, tāpat izvedot algotņus, un ir jābūt arī uh, ECO novērotājiem pie Krievijas Ukrainas. 5. septembra protokolā bija runāts par uh, nelegālām bruņotām grupām, un 19. septembra protokolā bija minēts vārds foreign, tātad uh, ārvalstu bruņotās grupas, un līdz ar to jārunā par Krievijas bruņoto spēku izvešanu no Ukrainas teritorijas kam jānotiek ECO uzraudzībā. Mēs domājam, e, kā palīdzēt ECO uzraudzības mehānismam, lai varētu piedāvāt e, palīdzību gan tehnoloģiju, gan e, cilvēku kapitāla jomā, lai viņi arī varētu pēc iespējas ātrāk izvietot valstī 500 savu darbinieku, kas varētu novērot abu minēto protokolu īstenošanu. Tagad eh, katru nedēļu ierodas apmēram papildus 25 novērotāji un uh, Tie ir cilvēki, kas ir īpaši apmācīti, lai varētu patiešām izvērtēt, vai visas pamiera normas tiek ievērotas un īstenotas. Mēs, protams, atbalstām šo protokolu ieviešanu no politiskās un diplomātiskās uh, no politiskā un diplomātiskā viedokļa raugoties un ir jāizvērtē, kā tas eh, ietekmēs politisko situāciju. 28. augustā Minskā notika ad hoc delegācija eh, tikšanās, tur piedalījās eh, arī Eštons, kāda Otingerkungs un komisārs De Guhts. Plenārsēdē mēs veicām iestrādes, lai varētu tikties Porošenko un Putins, un pēc tam ir bijuši daudzi neoficiāli uh, kontakti starp uh, abiem prezidentiem, uh, kam sekoja arī pamiera režīms. palīdzība ECO un, un tālāk arī augst līmeņa kontaktgrupai, protams, turpināsies, notiks arī augsta līmeņa tīkšanās gan ārējās darbības dienestā, gan arī attiecīgajos komisijas dienestos. Ja runājam par pašām politiskajām reformām tieši Ukrainā, uh, notiek uh, uh tāds uh, visaptvarošs dialogs jau pirms prezidenta vēlēšanām, un uh, tā bija neatņemama reforma procesa sastāvdaļa, lai varētu atrast uh, ilgstošu risinājumu krīzei. Protams, ir jādomā par konstitucionālu reformu un uh, valsts decentralizāciju. Par to jau tika runāts Ženēvā 17. aprīlī. Mēs arī piedalījāmies šajā konferencē. Un jāsaka, ka bieži vien notikumi apsteidza šo, šīs sēdes, šos dokumentus, jo uh, vēsture skrien uz priekšu tik milzīgiem soļiem, ka bieži vien tā apsteidza šādas diplomātiskas tikšanās. Pēc prezidenta vēlēšanām process ir palēninājies, un tas ir zināmā mērā izskaidrojams ar to, ka uh, pātrinātās parlamenta vēlēšanas, kas notika augustā, nevis oktobrī, ietekmēja jau tā nevisai stabilo drošības situāciju valstī. Priekšvēlēšana kampaņa ir uh, uzņēmus pilns apgrieziens, protams, varbūt vide nav tā izdevīgākā, lai vienotos par konsensusu, bet es gribētu lūgt arī jūsu atbalstu, kad jūs tiksieties uh, un sarunāsieties ar uh, Ukrainas partneriem, ir jādomā par tieslietu sistēmas reformēšanu, par um, konstitucionālajām reformām, decentralizāciju, minoritāšu tiesību aizsardzību. Jāsaka, ka visas šīs reformas jau ir būtiski iekavētas un uh, protams, ir jāievēro arī visi asociācijas nolīguma noteikumi un eh, šīs Eiropas perspektīvas prasības. Pilsoniskā sabiedrība sagaida, eh, ka valdība veiks reformas, un mēs ceram, ka vēlēšanas arī valstī ieviesīs eh, zinām stabilitātu un rada varēs tad eh, ar pilnu sparu ķerties pie reformu ieviešanas. Protams, reformas, reformu uzņemtais ceļš ir jāturpina arī pēc vēlēšanām un protams, mums Ukraina ir jāatbalsta šajos centienos. Iekļaujošs nacionālais dialogs ir viena no 5. septembra Minskas protokola sastāvdaļām. Es gribētu pateikt, ka ir jāparūpējas, lai procesā piedalītos arī uh, likumīgi Doņetskas un Lugānskas pārstāvi un Mēs gribam uh, garantēt, lai vēlēšanas uh, tiktu novērotas. Finally, to the association agreement. Uh, the simultaneous ratification. Tālāk par uh, asociācijas nolīgumu ratifikāciju. Uh, Verhovna Rada un parlaments uh, to ratificēja vienā dienā, 16. septembrī. Es domāju, tas tā ir tāda augstākā mūsu politiskās gribas demonstrācija, ka mēs vēlamies turpināt reformas un sadarbību mm, arī turpmāk. Un 1. novembrī tiks uh, īstenoti pirmie soļi un uh, Verhovna Rada. Uh, Eh, paziņos par to, un Eiropas parlaments eh, arī eh, izteiks savu viedokli. Un, ja tiek runāts par nodaļu, kas attiecas uz tirzniecību, piemērošana tiks sākta 2016. gada 1. janvārī, ņemot vērā vienošanos, kas tika panākta piekdien 12. septembrī starp Lukajevu, eh, tātad Maskavas ministru un eh, Ukrainas ministru piedaloties komisāram De Guhtam. Par to jau tik runāts pagājušās nedēļas plenārsēdē. Krievija no savas puses eh, ir apņēmusies piemērot preferenču režīmu un Trīs puses vienojās, ka turpināsies konsultāciju process un, protams, tam ir jāiekļaujas visaptverošā miera procesā Ukrainā, garantējot tās teritoriālo integritāti. Jāsaka, ka joprojām turpinās asimetriska liberalizācija, jo sākumā netiks E, īstenota šī tirzniecības daļa asociācijas nolīgumā, bet e, ir paredzēta e, autonomo tirzniecības pasākumu paplašināšana un komisija tagad ved sarunas, bet nelaimīgā kārtā Krievija ļoti šauri interpretē panākto vienošanos un ministrs Lukājevs to arī pauda vēstulē, ko viņš nosūtīja ministram Klimkinam un komisāram De Guhtam. tiek piemēroti vienpusēji pasākumi, par kuriem ir lēmusi e, Krievijas valdība. E, Medveģevs parakstīja dekrētu, e, laužot līgumu par brīvo tirzniecību ar Ukrainu, ņemot vērā sesto pielikumu šajā brīvās tirzniecības nolīgumā, un teica, ka viņi pieņems vēl stingrākus mērus, ja Ukraina uh, sāks īstenot uh, asociācijas nolīgumu ar ES, mēs, protams, nevaram iejaukties Ukrainas uh, suverēnējos iekšpolitikas lēmumos un uh, jāsaka, ka ir kaut kā jāraiģie uz šo korespondenci starp Krievijas līderiem ar Ukrainu un Deguhtu un arī šādu dekrētu. mēs tagad lūksim, lai padome e, nedaudz groza savu 20. jūnija lēmumu par brīvās tirzniecības nolīguma pagaidu piemērošanu un Eh, lai tiek paplašinātas autonomie tirzniecības pasākumi, kas tagad ir spēkā līdz 2015. gada beigām, ir jāizmanto šie ekonomiskie instrumenti, lai varētu turpināt konsultāciju procesu tādā veidā, atspēkot arī Krievijas paustās bažas. Paldies! Much, paldies priekšsēdētāji, paldies Vīgant kungs. Es vispirms vēlētos uzsvērt nepieciešamību mums Eiropas parlamentam sagatavot paplašinātu komandu vēlēšanu novērošanai 26. oktobrī mūsu uh, um, Eiropas Savienības Ukrainas delegācijas dibināšanas procesā šis jautājums ir svarīgs, un es domāju, ka jāierosina priekšsēdētāja konferencē palielināt šīs novērošanas misijas skaitlisko sastāvu. Tālāk pēdējo nedēļu laikā mēs esam pieredzējuši divus pamierus. Pirmais tika panākts Mīnskas sarunās, un otrais 19. septembrī ar detalizētākām procedūrām attiecībā uz pamieru ievērošanu, uz uh, ECO novērotāju izvietošanu un skaitu. Viņiem ir paredzēts novērot uh, pamiera ievērošanu, bet Tā pašā laikā 19 cilvēki ir nogalināti un vairāki cilvēki ievainot par spīti tam, ka pamieris ir pasludināts. Un tas pamieris ir svarīgs, lai varētu notikt 26. datuma vēlēšanas. Nākošais svarīgais posms ir komisāra de Guhta, Ukrainas un mini, Krievijas ministru panāktā vienošanās, lai apturētu uh, soda sankcijas, uh, ko Krievija bija noteikusi Ukrainai, kas negatīvi ietekmētu Ukrainas ekonomiku un arī asociācijas nolīguma uh, Ekonomiskā sastāvdaļa spēkā stāšanās ir eh, notiks pēc 14 mēnešiem. Tas dod visiem partneriem tādu uh, mierīgāku gaisotni uh, ziemas laikā un iespēju stiprināt Ukrainas ekonomiku. Tālāk svarīgs jautājums ir arī mūsu sniegtā palīdzība asociācijas līguma īstenošana. Me, daudzi no mums zina no mūsu pieredzes, cik svarīgi ir šie asociācijas nolīgumi, lai veicinātu sociālas, ekonomiskas un politiskas reformas. Uh, Tādēļ ļoti svarīga ir komisijas atbalsta grupa un finanšu atbalsts Ukrainai reformu īstenošanā un jaunu likumu pieņemšanā. Ir ļoti svarīgi arī tas, ka tika ratificēts šis asociācijas līgums, izsludināta amnestija un arī paredzēta īpaši uh, noteikumi Doņetskai un Luganskai, un tas ir tāds konstruktīvs pamats ilgstoša miera iedibināšanai Ukrainā. Tāpat ļoti svarīga ir teritoriālā vienotība šai valstī. Mēs nedrīkstam aizmirst, Krimas jautājumu, jo eh, šī Ukrainas teritorija ir nelikumīgi anektēta un Eiropas Savienībai tas ir vēlreiz jānorāda, un mēs par to runājām pagājušajā nedēļā pieņemtajā rezolūcijā. Parlamenta vēlēšanas radīs jaunu politisko ainavu pēc Maidāna ainavu un apstiprinās Ukrainas tautas pamatoto vēlmi eh, virzīties uz Eiropu, pārņemt Eiropas standartus un arī mums Eiropā Savienībai ir jāuzņemas atbildība par eh, Eiro, eh, Ukraiņu tautas vairākuma gribas uzklausīšanu. Paldies! Paldies, ne, nebija paredzējis runāt pirmais, bet man ir tāds īsts jautājums. Esmu nedaudz pārsteigts par to, ka šis incidents, kā tika notriekta pasažieru lidmašīna 17. jūlijā virs Ukrainas, vispār netiek pieminēts nekur runājot par pamieru vai mm, vienošanos, un šodien neviens par to nerunā. Un mēs eh, zinām, ka šajā lidmašīnā atradās 370 cilvēki, pilnīgi nevainīgi cilvēki gāja bojā šajā nelaimes gadījumā, kas vēl nav, kura cēloņi nav pilnībā noskaidroti. Jautājums, vai ir uh, sasniegts kāds progress, noskaidrojot lietas apstākļus, izmeklējot uh, šo incidentu, uh, kas notiek ar um, bojā gājušām mirstīgajām atliekām ar lidmašīnas vraku. Es gribētu saņemt informāciju par jaunāko attīstību šajā jautājumā. Paldies, priekšsēdētāji. Mana grupa EKR atbalsta Ukrainas suverenās tiesības veidot savu ekonomikas un, soci, poli, un ārlietu politiku. Mēs nosodam Krievijas pa, agresiju un runājot par avio katastrofu katastrofu. Visi pierādījumi liecina par to, ka Krievu piegādātā buka pretgaisa aizsardzības sistēma ir um, izraisījusi šo katastrofu un Krievu uh, pastāvīgā agresija pārkāp starptautisko tiesību normas. Prezidents Porošenko ir uh, skaidri paziņojis, ka militāri Ukraina nevar uzvarēt, jo katru, katreiz, kad Ukrainas armija gūs panākumus, Krievija piegādā papildus spēkus pāri robežai uh, dumpiniekiem. Uh, uh, Elmārs Broks bija kopā ar mani Kievā pagājuši nedēļu, un mums bija ļoti interesantas sarunas Eh, starptautiskais diplomātskais korpus un eksperti pauza dažādus viedokļus. Tika norādīts, ka nelegāla Krīmas aneksija nevar turpināties, ja Putins neizveido savu zemes koridoru. Un tagad pirms ziemas iestāšanās ir Uh, palicis pavisam nedaudz laika, lai militāriem līdzekļiem šo koridoru izveidotu. Un um, jautājums, kāds ir komisijas un ārējās darbības dienesta viedoklis, uh, ja turpināsies aneksija un centieni savienot uh, pa sauzēms koridori, uh, koridoru Krīmu ar Krieviju, vai ir paredzētas vēl jaunas sankcijas un vai dalību valsts varētu divpusēji piegādāt Ukrainai ieročus, lai tā varētu pretoties Krievijas agresijai. Paldies priekšsēdētāji kolēģi. Patiešām mums jāpiekrīt, ka pagājušās nedēļas vienlaicīgā asociācijas uh, līguma ratifikācija uh, mūsu parlamentā un Kievā bija vēsturisks notikums arī uh, starptautiskā mērogā izskanējušie komentāri liecina par to, cik nozīmīgs bija šis solis un ka tas bija politiski pamatots. Tas ir uh, nopietns signāls reformu turpināšanai un uh, politiskai apņēmībai veidot uh, valsts nākotni. Bet mans komentārs ir mazāk optimistisks un pozitīvs, redzot Krievijas turpinājumu turpinošos centienus ietekmēt uh, divpusējās attiecības starp Eiropas Savienību un uh, Ukrainu, un tas, ka tiek atlikts brīvās tirzniecības noliegums ar Ukrainu, liecina par mūsu vājumu, par mūsu politikas trūkumiem. Mēs uh, nedrīkstam aizmirst, ka Krievijas ministri un arī Putina kungs pats pastāvīgi pieprasa, lai Ukrainas vadība atteiktos no jebkādiem likumdošanas grozījumiem, kas būtu jāveic pēc uh, nolīguma ratifikācijas. Krievijas puse nav piekritusi uh, tam, ka situācija ir mainījusies, Krievija uzskata, ka tā joprojām ir tiesības ietekmēt politiskos un ekonomiskos procesus Ukrainā par spīti nesenai attīstībai. De facto mēs konstatējam, ka Krievija iejaucās mūsu divpusējās attiecībās ar Ukrainu. Nu, skatīsimies, kā situācija attīstīsies turpmāko mēnešu un gadu laikā. Priekšsēdētāji kungs, man ir tāda sajūta, ka mums eh, runājot par Ukrainu ir ļoti rūpīgi jāraugās, lai vienošanās tiktu īstenota. Mums ir jāizveido AFET komitejā īpaša monitoringa grupa, kas sekotu būtībā ikdienas uh, ekonomiskai un politiskai un tiesiskai attīstībai Ukrainā uh, saistībā ar uh, šo nolīgumu. Mums ir jāapliecina mūsu politiskā apņēmība īstenot ar austrumu partnerības politisko līniju, un parlamentam šeit ir liela ietekme. Šai monitoringa grupai būtu cieši jāsadarbojas ar Eiropas komisiju un ārējās darbības dienestu, lai panāk saņemtu nepieciešamo informāciju un saulēcīgi varētu nosūtīt politisku signālus iesaistītajām pusēm. Es augstu vērtēju mūsu komitejas uh, līdzdalību uh, šīs vienošanās panākšanā, un uh, mēs esam uz pareizā ceļa. Paldies priekšsēdētājiem! Gracias, presidente. Bueno, para nosotros nos sigue pareciendo. Paldies, priekšsēdētāji. Mūsuprāt, situācija Ukrainā ir tiešām skumja, un redzam, ka nu jau gandrīz uh, nacistiskas kustības tur sāk izvērsties. Tas ir patiešām uzskatāms par karu, sankcijas mūsuprāt bija muļķīgs solis, un jās, jārunā arī par dubultiem standartiem, ja paraugamies to, kas notiek Gazā. Mūsu valsts lauksaimnieki šobrīd vairs nespēja eksportēt savu uh, saražoto produkciju un, protams, ka Krievija atrod jaunus tirgus Āzijā vai Dienvidamerikā un tādēļ, jāsaka, būs grūti atgūt šos zaudējumus. Kas attiec uz asociācijas nolīgumu, tad mūsuprāt par to vajadzētu runāt. Tomēr šķiet, ka tas ir patiešām nepareizs solis bijis, jo tur nav ņemts vērā arī tas, ko um, teica parlaments. Parlaments šobrīd izskatās smieklīgi, un manai grupai pa diskusiju gaitā neļāva izteikties. Redzam, ka Ukrainā nu, ir aizliegta komunistu partija, tas mums patiešām uztrauc. Un mēs tomēr gribētu, lai miers uh, tiek sasniegts sarunu ceļā, nevis kādā citā veidā. Prezidentūra un arī citi ir runājuši par to, kā valdības ģimenes um, locekļi tagad tiks sankcionēti, tādēļ es aicinātu visus deputātus rīkoties saprātīgi un nepārsteigties pirms nav iegūti visi pierādījumi, jo mums ir nepieciešama Eiropas ārpolitika bez ASV vai ASV apvienotās karalistes zīmoga. Nu, tas būtu tas svarīgākais. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Gribētu brīdināt savā ziņā AFET komiteju, jo šobrīd uh, mēs varbūt nedaudz pāragri runājam pēc asociācijas nolīguma ratifikācijas, bet jebkurā gadījumā šobrīd mēs vienkārši turam īkšķus par to, lai beigu beigās viss it kā tomēr nokārtotos. Nu, garantiju tam nekad, nekādu gan nav. Tas ir tas, ko gribēju norādīt. Drošības situācija, pirmkārt, jāsaka, ir Putina Krievijas rokās šobrīd vēl aizvien. Pamiera monitoringa misija, kas katru nedēļu tiek papildināta par 25 cilvēkiem, nu, tas nav nekas patiesībā saistībā ar pamiera novērošanu. Un bez ECO misijām un bez ECO iespējas uzraudzīt, monitorēt austrumu robežu, nebūs relatīvi stabilas drošības situācijas. Uh, Tas, protams, gan norāda uz to, ka ir šāds pastāvīgs politisks problēmas un jājautā, kas ir pie teikšanas Kijevā. Nevar, protams, apgalvot, ka man būtu kāds ideālais risinājums padomā, tomēr gribētu brīdināt mūsu komiteju. Bez rūpīgas sekošanas decentralizācijai konstitucionālajā jomā mēs nepanāksim politisku risinājumu Un tie ir tie divi svarīgākie elementi, lai panāktu politisku risinājumu, kas attiec uz ekonomiku savukārt. Asociācijas nolīgums un tirznie, brīvās tirzniecības nolīgums tiks, tā īstenošana tiks uzsākt tikai 16. gadā, un mums ir tādēļ bažas, ka beig beigās, tomēr pirms mandāta beigām mums vajadzētu pārskatīt, jo šis DCFTA nav gluži tā, ka tur būtu, ka tam būtu pilnīgi visa vēlamā ietekme uz visu sabiedrību, ko mēs vēlētos panākt. Tādēļ laika gaitā turpmākajos gados mums nāksies sekot šim procesam. Nobeigumā gribētu izteikt atbalstu priekšsēdētāji jums par misijas paplašināšanu, jo ir smieklīgi domāt, ka ar septiņu deputātu misiju mēs varam uzraudzīt, kas notiks uh, valsts austrumu daļas parlamentārajās vēlēšanās, un tur jau būs tas svarīgākais, kas notiks, nevis Kievā. Paldies! Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Daži pavisam īsi komentāri. Dubultie standarti. Te mēs runājam par pārējus decentralizāciju Ukrainā, un tiek runāts arī par to, ka ir jāņem vērā Ukrainas vēlmes. Uh, ja Ukraina pēc dažiem gadiem pievienosies Eiropas Savienībai, nu, šobrīd daži saka, ka tas ir Ukrainas mērķis, tad ir um, decentralizācija, un mēs atgriežamies pie šīm saknes iestādēm, un daudzas uh, dalībvalsts uzskata, ka šobrīd nav pietiekama vēl suverenitāte. Un vēl kāda lieta, ko gribēju atsaukties, iespēja paplašināt monitoringa grupu. Tas būtu svarīgi jo neatkarīgi no mūsu politiskās izcelsmes, ja monitoringa grupa tiks paplašināta, tā vajadzētu pārstāvēt dažādus viedokļus arī attiecībā uz Ukrainu. Tādējādi būtu skaidrs signāls, ka neatkarīgi no mūsu nostājas mēs uh, paužam atbalstu. Un um, tā tad ir no, vi, no visa politiskā spektra cilvēki ar bažām. Tas būtu jāpaturprātā, ja grupu paplašinām. Paldies! understood your argumentation, but the decentralization īsti nesapratu jūsu argumentāciju, kādā veidā Ukrainas decentralizācija būtu saistīta ar suverenitāti un Eiropas Savienību. Nu, ne, neizpratu īsti, varbūt varat mani apgaismot. Paldies, priekšsēdētāji. Ja es runāju, runātu kontekstā par to, ka būtu nepieciešams Ukrainā decentralizēt varu, šobrīd es gan saku ilgtermiņā, Tā kā daudzi no mums šeit atbalsta Ukrainas dalību Eiropas Savienībā, protams, mums ir jārunā par cita veida centralizāciju, par pievēršanos Eiropas Savienības iestādēm. Nu, tas ir politisks jautājums, kā jūs zināt, tad politiski priekšsādātāji mēs ar jums nekad nevienosimies. Brokkungs, nu reizēm man izdodas saprast arī to argumentu loģiku, kas nav mani argumenti. Uh, skaidra, ir pilnīgi skaidrs noteikums Eiropas Savienībā, ka katrai valstī ir suverēnas tiesības attiecībā uz iekšējo organizāciju. Centralizēt, decentralizēt, tas ir dalību valstu rokās. Eiropas Savienībai tur nav nekādas teikšanas attiecībā uz valsts iekšējo struktūru. Tādēļ jāsaka, nesapratu, kādā veidā jūs teiktais ir saistīts ar Eiropas Savienību. Micro. Yeah. No. Mikrofons. Look, federalism in a German. Federālisms mūsu izpratnē ir decentralizācija. Tas ir viens un tas pats vārds, tādēļ angliski varbūt par federālu izpratni nerunāsim. Ja mēs runājam par federalizāciju, tad decentralizācija. Un tas ir dalība valstu rokās. Centralizēties, necentralizēties, tas nav saistīts ar Eiropas Savienību. Kalniec kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Protams, mēs visi esam viens prātis, ka Ukrainai ir tiesības veidot neatkarīgu ārpolitiku un izvēlēties tādus sabiedrotos, kas atbilst eh, tās politiskajai gribai un eh, Ukraiņu tautas eh, vajadzībām. Taču es gribētu uzsvērt, ka lai arī mēs cenšamies sasniegt mieru Ukrainā, mums ir jāapzinās, ka, e, lai to panāktu, ir nepieciešama visu iesaistīto pušu patiesa politiska griba. Un Krievijai šādas gribas nav, jo tās strateģiskie mēķi atšķirās no mūsējiem. Tās mērķis ir noturēt Ukrainu savā ietekmes sfērā jebkuriem līdzekļiem un noslēgto pamieru izmantot, lai izveidotu e, koridoru uz Krīmu un iespējams pat vēl tālāk Eh, gara Melnās jūras krastu. Un to apliecina arī tā saucamais trešais humanitārais transports, ar kura mm, uz Ukrainas teritoriju ir nogādāts radioelektroniskās cīņas tehnikas vienības, radiotehniskās izlūkošanas vienības, kā arī munīcija. Vienīgi jā, jāsaka, ka labi, ka šobrīd, cik Ukrainas izlūkdienas ziņo, uh, tad tā eh, radiotehniskā izlūkošana un elektroniskā cīņas tehnika nav nodota separātistu rokās. Tāpēc es ļoti labi saprotu Ukrainas autoritāšu paziņojumu, ka e, viņi neatvilks karaspēku e, aiz tā saucamās buferzonas robežas, jo faktiski uguns e, šajā joslā nav pārtraukta un es vēršos pie jums, mani kolēģi deputāti, ar aicinājumu saprast, ka Ukrainai ir vitāli nepieciešama militāra palīdzība, lai stiprinātu tās aizsardzības spējas, un tas ir lēmums, ko katra dalība valsts var pieņemt atbilstoši uh, savai izpratnē, vai nu palīdzēt ar know-how, vai palīdzēt ar armijas uh, treniņu, uh, tre, apmācību, vai ar letāliem vai neletāliem militārās tehnikas Eh, līdzekļiem. Eh, man izraisīja ļoti lielu eh, sašutumu Lukējeva vēstuli, kas faktiski šantažē Ukrainu ar draudu vienpusēji aizvērt Ukrainas tirgu, ja pirms 15. gada beigām Ukraina sāks ieviest asociācijas līguma atsevišķus punktus. Tas ir pilnīgi nepieņemama, un tāpēc Eiropas Savienībai, dalībvalstīm mums ir jābūt ļoti vienotiem savā attieksmē pret Krieviju. Un man, piemēram, ir pilnīgi nesaprotam, kā vācu turistu kruīzu kuģis var doties atpūsties uz anektēto Krimas eh, pussalu, kā Elizejas pilī uz sarkanu paklāju var pieņemt mm, Krievijas domas Nariškinu, kurš eh, ir Eiropas Savienības uh, Eh, persona non grata sarakstā. Eh, piemēram, vakar jau ārpus Eiropas, ja mēs runājam, G20 valstis nespēja vienoties par aizliegumu Krievijai piedalīties G20 samitā Austrālijā. Starp valstīm šajā kopā ir arī daudz eh, Eiropas Savienības dalību valsts. Un tikmēr mm, Krievijas sistemātiski nodarbojās ar savu kaimiņu iebiedēšanu. Pavisam dažas dienas pirms tam Putins paziņoja, ka ja viņš gribētu tad divās dienās viņš varētu ieņemt baltijas valstu galvaspilsētas un e, rumāniju. neitrālos ūdeņos tika aizturēts lietuvas zvejas kuģis latvijā ieradās augstais komisārs e, Eh, Krievijas, eh, minor, eh, Krievijas minoritāšu augstais komisārs Dolgovs un draudēja aizstāvēt Krievu valodas tiesības ar jebkuriem līdzekļiem. Šo sarakstu vēl varētu turpināt Tāpēc eh, eh, mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, un es atbalstu tos, kas saka, ka ir jāizveido šeit afetā īpaša eh, novērošanas grupa, lai sekotu notikuma attīstībai Ukrainā. Paldies! Eh, merci, monsieur le président. Eh, Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es gribētu atgriezties pie decentralizācijas jautājuma Ukrainā. Šī valsts ir ļoti daudzveidīga eh, vēsturisku apsvērumu dēļ. Šeit ir pareisticīgo baznīca, katoļu baznīca un. Uh, runājot par unitāru vai decentralizētu valsti, tas e, ir jāizlēma Ukrainai pašai kā suverēnai valstī. Ja mēs pieprasām decentralizāciju Ukrainā, tas nozīmē, ka mēs atkārtojam Krievijas diplomātijas izmantotos e, propagandas instrumentus. Uh, mēs eh, varam paust atbalstu Ukrainas lēmumiem par decentralizāciju vai īpašu statusu piešķiršanu vienam vai otram reģionam, bet mums ir jārespektē šīs valsts suverenitāte, kura šobrīd ir kara stāvoklī cīnoties pret agresoriem ja mēs runājam par Ukrainu, kurā tagad ir būtībā karš ar Krieviju, tad uh, tika rehabilitēts arī uh, uh, noz, noziedznieks, kurš ir uh, pastrādājis šaušalīgus noziegumus. Mēs nevaram pie, uh, tas ir eh, nepieņēmami, ka tiek eh, rehabilitēti eh, kriev komunistu līderi, un mm, šādi akti ir publiski jānosoda. Gracias, señor presidente. La política internacional no es. Paldies, priekšsēdētāji. Starptautiskā politika nav spēle vai kā tāds intelektuāls vingrinājums vai prāta vingrinājums, kas jāveic starptautisko tiesību ekspertiem. Tas ir kaut kas daudz vairāk, ir jāskatās uz reālo spēku samēru un strateģiskiem uh, apsvērumiem, kas nosaka rīcību. Iespējams, šeit tiek runāts par Krievijas boikotu, bet tas jau ir tāds pats boikots, kā ASV ir noteicis pret Kubu jau ilgus gadus. Mēs varam arī neatbalstīt Kubas režīmu, bet mums ir jāizmanto vienoti standarti abos gadījumos. Mums ir jāpatur arī prātā, kāda ir situācija uz vietas. Uh, kāda ir situācija Ukrainā. Viss notika tādēļ, ka rietumi atvēra Pandoras slādi Kosovas gadījumā un iznīcināja Helsinku vienošanās, un Krievija toreiz brīdināja, ka tam būs smagas sekas, un tās mēs tagad pieredzam. Uh, Un man ir uh, lielas šaubas par šādu asociāciju. Es uzskatu, ka ir jāstabilē situācija uz vietas, bet mēs uh, tagad īstenojam tādu vienpusēju nostāju, ka gan mums būtu nepieciešams dialogs, kurā piedalās abas puses. Un pat ja mums viena no šīm pusēm nepatīk, bet uh, nevar būt uh, tikai vienādojuma viena puse. Mums ir jāatver Eiropas Savienībā acis, jāklausās un uh, jāiesaistās dialogā. Mēs nevaram no tā izslēgt vienu pusi un tad cerēt, ka šis dialogs attīstīsies pats no sevis. Mūsu lietuviešu kolēģis runāja par monitoringa misiju. Uh, un viņš ierosināja šo eh, delegāciju veidot pēc iespējas plašu un iesaistīt visas uh, spēkus, kas pārstāvē šajā reģionā. Runājot par vērēšanu, novērošanas misiju, tas ir laba ideja, tā būtu jāatbalsta, bet tai pašā laikā tas nenozīmē neko vairāk kā tādu epizodisku klātbūtni kādā garā procesā. Jūs, protams, varat aiziet uz vēlēšanu iecirkni, paskatīties, kas tur notiek Odesā, jo Odesa jau nav Mariupoli, Vai nav, nav, tur nav tāda pat situācija kā Austrum Ukrainā. Mums ir nepieciešama atbilstoša misija, un pēc tam ir arī jāizvērtē rezultāti un jāskatās, kas notiek tālāk. Mums ir nepieciešama pastāvīgā misija, kas darbotos abās pusēs, ieklausītos abās pusēs, un lai mēs būtu pilnībā informēti par to, kas reāli notiek. Es esmu tagad klausījies jau tādā kara mūzikā, kas skan, bet mums ir nepieciešama saprātīga un skaidra nostāja tādās situācijās, kad agresija ir notikusi. Tā tas bija Irākas gadījumā, un tagad mēs runājam par minoritāšu aizsardzību Irākā, un tas ir atbalstāmi, bet ja mēs sakam tikai, ka Krievija ir problēma, no militārā viedokļa tas nav pareizi, strateģiski tas ir muļķīgi un politiski vienkārši nenozīmīgi. Dažiem šeit šķiet, ka Krievija vēlas izplēst savu ietekmi aiz Marijampaules un izveidot koridoru uz Krīmu, bet ja mēs paskatāmies, kas notika otrajā pasaules karā, tad arī Kubaņā bija tāds placdarms savā laikā uh, vācu armijai un kad uh, iestāsies ziema, Krievi varētu censt, kad Krievi it kā varētu izveidot šo sauzemes koridoru, tās ir tādas uh, fantāzijas, un uh, tas tikai nozīmē, ka karš vēl vairāk izplatīsies. Mēs nevaram turpināt uh, rībināt šīs kara bungas. Mums ir uh, jāīsteno inkluzīvs dialogs. Iepriekšējā runātāja komentāri par Ukrainu bija ļoti uh, saprātīgi. Ah, mums ir jārespektē Ukrainas teritoriālā vienotība, bet mums ir jāvadās arī no veselā saprāta, jāņem vērā strateģiskie faktori. Ja tās ir mūsu teritorijas, tad tos mēs ļoti nopietni uztveram. Bet uh, uz citām valstīm tos mēs attiecinām tā izlases veidā. Prēda. Prēdas kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Daudz, kas jau ir pateikts, es vēlējos uzsvērt vienu punktu. Es biju pārsteigts, redzot, ka priekšsēdētāja konference apstiprināja se septiņu cilvēku delegāciju vēlēšanu novērošanai Ukrainā. Mani tas pārsteidza, jo. Uh, vēlēšanu novērošanas misijas sakarā visus politiskās grupas atbalstīja lielākas delegācijas nosūtīšanu. Jo es atceros, ka tad, kad mēs eh, notika pirmās vēlēšanas Tunisijā, mēs nosūtījām 15 cilvēku delegāciju. Un, kad notika vēlēšanas Palestīnā, tad bija 30 cilvēku delegācija. Un, ja mēs salīdzinām šos skaitļus, tad varam uh, vienkārši secināt, ka Ukraina mūs būtībā neinteresē. Šis, šeit ir dzīves konflikts starp prasībām, ko mēs izvirzām šai valstī veikt reformas, jo tā ir valsts, kas ir eh, tagad saplostīti, ja tā varētu teikt, Un tā pašā laikā, kad runājām par vēlēšanu uzraudzības procesu, tad mēs nosūtā, nosūtām tādu mazu delegāciju. Man ir grūti saprast, kā tad mēs tagad izvēlēsimies šo septiņus cilvēkus, kas dosies uz šo valsti. Nu, tas bija viss, ko vēlējos teikt. Paldies par aplausiem, kas neizskanēja pašā sākumā. Herr Gala hat das Wort. Übrigens bitte ich ja. dabei einmal drauf. Dārgie kolēģi, Zariš Volskis un citi. Jāsaka, ka priekšsēdētāju konferencē mēs varam uh, mainīt kaut ko tikai tad, ja balsos grupu priekšsēdētāji. Tādēļ koordinatoriem ar atbildīgajiem uh, kolēģiem ir jāapspriežas un uh, Eh, priekšsēdētāja konferencē par to ir jālēmi. Un ja es tagad rakstīšu vēstuli, tad eh, tas būs iespējams tikai tad, ja katrs no jums sarunāsies ar savas grupas priekšsēdētāju. Mēs te varam kaut ko tikai nedaudz iekustināt, bet lēmumu pieņemt nevaram. To pieņem priekšsēdētāju konferencē. Bet, nu jā, mēs jūs prasību ņemam vērā. varbūt šādas vēstules, es nezinu, vai tas vienmēr notiek automātiski, ka koordinātori tiek informēti, lai viņi pēc tam varētu par to informēt pārējos kolēģus. Tātad vai šīs vēstules automātiski delegācijas no, iesniedz koordinatoriem? Un pēc tam kolēģi tad varētu to uztvērt kā automātiski vēlēšanos informēt par savu grupu. Jā, Tanoka kungs, es atceros 2004. gada oranžo revolūciju un parasti politiskās grupas sūtīja savas delegācijas un toreiz mēs varējām arī no Ukrainas vēlēšana komisijas saņemt akreditāciju. Uh, Bija daži, kas ieradās no parlamenta, daži pārstāvēja politiskās grupas, bet mums visiem bija vienāds status. Mēs visi bijām vēlēšana novērotāji, mums bija pilnīgi identiskas tiesības, ko mums piešķīra Kievas iestādes. Nu, dažas grupas var sūtīt pašas savus atsevišķas delegācijas, nu, papildus šiem septiņiem kolēģiem. Es nezinu, vai tas uh, nāks par labu pašām vēlēšanām, saka. Uh, um, Broka kungs, tu tur beigās būs varbūt tūkstošiem cilvēku, un mēs taču varam arī doties uz uh, Odesu un citām pilsētām. Tā tad arī vienkāršās vizītēs individuāli locekļi, ja viņi, piemēram, dosies uz lauku reģioniem vai kā, nu tas arī nāks tikai par labu. Un arī Ukrainas valdība lūdza, lai mēs izrādām savu nostāju visur nākamo četru nedēļu laikā. Bet to var organizēt tikai politiskās grupas, ne parlaments kā tāds. Lūdzu, politiskās grupas to varētu darīt. Lūdzu, paskukungs, jā. Un vēl. Ja mēs mēģināsim uh, protestēt pret šo lēmumu, tad uh, to varētu atkārtot, tas varētu atkārtoties mm, citreiz atkal. Mums te ir jānošķir labi, tad mums ir jāievaro visas formultātes. Labi, Atgriežamies pie runātāja sāriksta. Jūs par to tieši gribējāt runāt? Gālēr kungs, lūdzu. Paldies. Tikai papildinot, jo viens kolēģis arī to pieminēja. Tātad, vēlēšana novērotāja skaits Tas īstenībā pierāda, kādu nozīmi mēs piešķiram šīm vēlēšanām. Īstenībā ECO veiks, būs galvenie vēlēšana novērotāji, kas veiks to uh, tādā ilgākā termiņā. Viņi tur iero, ir ieradušies jau pirms tam un, protams, uh, uzreiz pēc vēlēšanām arī neskries prom. Mūsu klātbūtne Ukrainā ir ar politisku svaru. Ja mēs te sūtām septiņus cilvēkus, nu tad īstenībā tas nozīmē, ka mēs Ukrainas vēlēšanām piešķiram piešķiram tādu pašu nozīmi kā jebkurām citām vēlēšanām. Tādēļ mums patiešām vajadzētu tur būt pārstāvētiem lielākā skaitā. Ja mēs runājam par pašām vēlēšanām, esmu nedaudz vīlies par to, ka pats vēlēšana likums netika mainīts pirms vēlēšanām, jo nebija vairākuma atbalsta, līdz ar to tiks izmantota vecā sistēma, un jau tagad ir iespējams novērot, ka, diemžēl, uh, Daudzās jomās, nu, tiks eh, iet pa jau iemītajām pēdām, te mēs runājam par vēlēšanu apgabaliem, tur atkal kandidēs cilvēki, kas it kā eh, būs neatkarīgi kandidāti, bet eh, īstenībā strādā oligārhu labā, nu tas patiešām ir ļoti sarūktinoši. Mums vajadzēja padomāt par proporcionālākas sistēmas ieviešanu, nu vismaz 5% slieksni, nu, tur bija arī uh, tāda rīvēšanās ar Venēcijas komisiju, kā to labāk paveikt. Es domāju, ka vēlēšanu sarakstos ir jābūt arī kandidātiem no Krīmas, Doņetskas un Lugānskas, lai arī šie reģioni būtu pārstāvēti parlamentā. Man ir arī jautājums ārlietu dienestam, runājot par ECO. Es domāju, ir patiešām uh, bēdīgi ka dalību valstis nevar aizsūtīt vairāk uh, novērotāju. Es tikos arī ar Šveices vēstnieku, kas tur pārstāv ECO, un viņš teica, mums ir nepieciešami pieredzējuši virsnieki, cilvēki, kas patiešām var pateikt, kas tur notiek, vai tur ir tāda militārā klātbūtne vērojama. Uh, Un jā, virsniekus var komandēt, viņiem ir pieredze, mēs viņus varam sūtīt uz Ukrainu. Nu kādēļ dalību valstis tā velka gumiju? Man tas nešķiet politiski atbildīgi. Un mums ir jābūt patruļām un kontrolēm nevien pie robežas, arī okupētajās teritorijās ir jāvēro notiekošais, vai tur, piemēram, tiek izsniegtas Krievu pases, vai jau tiek izdalītas Krievu mācību grāmatas skolās, lai šo teritoriju pievienotu de facto Krievijai. Un, protams, ir jābūt pilnībai caurskatāmībai arī vicās ECO operācijās tur vienmēr ir jābūt arī vienam Krievijas pārstāvim. Tā mēs varam izdarīt spiedienu uz Krieviju, lai viņi mm, nedaudz distancētos un lai viņi beigtu šo citu teritoriju aneksiju papildus Krīmai. Paldies! Diemžēl eh, priekšsēdētājs nav ieslēdzis mikrofonu. Irāna, Irāk, Sīrija. And this is a pity. And therefore, mums ir jārunā arī par citiem darbkārtības jautājumiem. Mums vēl darbkārtībā Irāna, Irāka, Sīrija, vai mēs par to varam runāt pēcpusdienā? Yes, it's bloody thing with the budget control committee. Ak, Dievs, un vēl tā briesmīgā budžeta kontrols komiteja.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 and has an urgency as it is Ukraine. Ukrainai tagad ir prioritārs status mūsu debatēs, tātad šis ir neatliekams jautājums. Lūdzu, vienu minūtu. Nemēģiniet visu iekļaut vienā teikumā. Štetins kungs un tad Lēzings kundze. Viena minūte. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já jenom jsem chtěl říci, že vítám váš návrh, aby na Ukrainu ielo. Paldies, priekšsēdētāji. Es piekrītu jūsu priekšlikumam, proti, ka uz Ukrainu ir jāsūta vairāk, es, vairāk Eiropas parlamenta deputātu. Un nevajag sūtīt tos, ko jūs pieminējāt. Es piedāvātu sūtīt uz Ukrainu Eh, tātad es piedāvāju sūtīt ne tikai uz konkrētiem reģioniem, bet arī uz uh, daudziem citiem, uz Kramatorgu, Artemovsku, Slavjānsku. Tam patiešām būtu tāda simboliska vērtība. Ja runājam par loģistiku, tas viss ir iespējams un uh, tas arī būs jau visai droši. Uh, Domāju, ka šādas vizītes radīs uh, tādu lielu atbalsi un uh, Eiropas parlamenta atbalsts ir izšķirīgi svarīgs. Es to saku no sava, sava paša pieredzes. Vēl nesen biju šajos apgabalos un cilvēki mani kā vienu vienīgu Eiropas parlamenta deputātu uzņēma kā senu draugu. Paldies! Paldies! Jā, Sabina Lēziņa, lūdzu, paldies! Jā, nu šeit bija uh, milzīga viedokļu šķelšanās vērojama. Daži te uh, pat uh, runāja tā ļoti kaismīgi tā kā, par ko konfliktu uzkurināšanu, citi runāja tādus brīdinošus vārdus. Es esmu par asociācijas nolīgumu ratifikāciju un parakstīšanu, un citi teica, ka tas, tās nodaļas, kas attiec uz tirzniecību, pagaidām tiek iesaldētas. Uh, lai varētu nogludināt ceļu uh, miera procesam. Un tie tiek izmantots arī jēdziens ekonomiskais pamiers. Es varu atbalstīt galveno domu šajā priekšlikumā, bet tā tad varētu teikt, ka patiešām ir. Uh, tikuši izmantot ieroči, un to pat varētu apzīmēt kā ekonomisko kāru. Protams, sarunām ir jāatsākas, un mēs esam arī vienmēr bijuši mm, noskaņot tā, ka nevar Krievi izolēt, nevar teikt, ka tā vairs nekad nevar būt saruna partnere. Uh, Jāsaka, ka Ukraina ir sašķelta savā būtībā un pēc vēlēšanām tas nemainīsies. Mums ir jāsaprot, kā mēs varēsim piedalīties viņiem sniedzot palīdzīgu roku šajā mieru un stabilizēšanas procesā. Un, protams, ES līdzekļi būs šeit nepieciešami un tas arī šie darbi būs daudz svarīgāki nekā tieslietu sektora reforma. Jā, saka Broka kungs. Jāsaka, ka parlaments ir balsojis vienbalsīgi par nolīgumu ratifikāciju. Nu, ir ļoti grūti runāt par um, valsts uh, sašķeltību. Tā ir sašķelta tādēļ, ka Krievi tur ir uh, iesoļojuši iekšā. Paldies, un tagad Pēterus kungs. Hvala lepa, <clears throat> gospod predsednik. Kljub nepopolnu. Paldies. neskatoties uz sagrozīto patiesību un asimetrisko asociācijas nolīgumu īstenošanu, tomēr esmu optimistiski noskaņots. Es ceru, ka nolīgums palīdzēs uh, padarīt miera procesu stabilāku. Nu, negribētu piedzīvot, ka tas izgāžas. Asociācijas nolīgums ir instruments, ar kur palīdzību varam arī veicināt reformas. Protams, ir jādara vēl vairāk. Ņemot vērā polarizāciju valstī, daudz kas tika atstāts novārtā. Mums ir jāpieprasa samierināšanās un protams, Ukrainai arī ir vēl jāspēr soļus priekšu un ir jābūt zināmam secīgumam visā procesā. Līdz šim mēs to nemanījām. Reformām ir jābūt tādām uh, uzticamām, tāpat kā politiskiem procesiem. Esmu patiešām gandarīts, ka ir uh, izveidota atbalsta grupa. Un piekrītu Austrēvičijas kungam, arī drošība šeit spēlē milzīgu lomu, bet, protams, ir jāpadomā, kas notiks arī pēc vēlēšanām. Uh, Mums ir ļoti daudz pieredzes, kurā dalīties ar Ukrainu tieši šajā kontekstā. Paldies. Tu intervīni in internal affairs of Ukraine, yes? Oh, say it openly. Jūs gribat iejaukties Ukrainas iekšlietās, jā? Nu, sakiet eh, atklāti, saka balsts no zāles. Paldies. Kelam kungs. Ko mēs varam secināt pēc eh, pagājušās nedēļas ratifikācijas? Tā tad Neatkarīga valsts ir lēmusi par savām suverenajām tiesībām iekļauties Eiropas saimē ar savām tieslietām un politisko ainavu, bet tā tagad ir sadalīta, ņemot vērā citas valsts intervenci. Ja mēs gribam meklēt politiskus risinājumus, šis fakts, fakts ir sagrozīts, jo Krievijas federācija noliedz uh, savu uh, invāziju un trupu klātbūtni Ukrainas teritorijā. Un militārie eksperti teica, ka Krievu rīcībā ir ļoti moderni militārie uh, ieroči, kas ir līdzīgi taktiskiem atomieročiem, tos var izmantot, lai mērtiecīgi, piemēram, iznīcinātu konkrētas pilsētas, konkrētas teritorijas. Jāsaka, tas ir vērtību konflikts, nevis konflikts starp Krieviju, Ukrainu vai Eiropas Savienību. Tas ir vērtību, tiesiskuma uh, konflikts, uh, ekspansija un invāzija. Un starptautisko tiesību neievērošana. Nu, kaut kādu gadu apmēram mēs runājam par to, ir, ir jāizvērtē uh, Eh, bijušās komunismu valstīs eh, nodarītie noziegumi, ja tas būtu bijis izdarīts saulaicīgi, nu tad šodien mums nevajadzētu cīnīties ar Putinu un Krievijas agresiju. Paldies! Paldies, Lunačeks kundze! Will... Runāšu spāņu valodā, jo gribu vērsties pie tiem biedriem, kas salīdzināja Krimu ar Kosovu. Gribēju pateikt skaidru un gaišu, to nevar salīdzināt. Jāsaka, ka Krimā neviens, ne, Kievas valdība nedarīja neko tādu, ko Miloševičs nodarīja mm, Albāņiem Kosovā. Tātad cilvēki tika mērtiecīgi nogalināti gadu garumā, pēc tam tika izraisīts karš. Gribēju pateikt, ka arī starptautiskā krimināla tiesa 2010. gada jūlijā teica, ka eh, paz, pasludinot Kosovu par neatkarīgu, netika pārkāptas nekādas starptautiskās tiesības. Un Spānija arī regulāri salīdzina Krimu ar Kosovu. Nu, beidziet taču vienreiz! Zvolski als Berichterstattin. Zarius Volskis, nu vienā minūtē lūdzu, jums tagad jāmēģina tādu samierināšanās funkciju uzņemties, visu apkopojot. Thank you so much, Elmer. Um... Paldies. Tas ir karš. Un mēs tagad runājam Krievijas vārdiem par uh, runājot par decentralizāciju brīvās tirzniecības zonu, Krievija gruži vienkārši gribētu gūt visu Ukrainu, un nav jau nekāda pamiera. Un mani tagad uh, satrauc tas, ka vēstnieku korepērā apspriedīs sankciju mīkstināšanu, rezultāts būs pretējais. Mums būtu jādara pretējais. Es domāju, ka mums ir jāturpina šī stratēģija, prasot vairāk par vairāk, vairāk. Eh, sankcijas noteikti, ja karš pastiprinās. Un mums eh, ir jāatbalsta arī Ukraina šajā karā. Mums ir jāsankcionē, eh, jāvēršās pret iebrukumu, invāziju. Un jāizmanto ticami dati, nevis Krievijas meli. Eh, tie, kas negrib eh, izšķirīgi rīkoties, apgalvo, ka tas viss mūs novedīšot pie um, um nākošā soļa, un kā, kā priekšsēdētājs norādīt, tātad, ka tas būs koridors uz uh, Krīmu, Odesu, Hersonu un pēc tam tas nonāks līdz Piedņestrai un tad uh, ies vēl, vēl tālāk. Un tātad mums ir tagad jācīnās pret laika spiedienu, vai nu mēs destabilizēsim Krieviju ar sankcijām, vai arī Krievija spēs destabilizēt Ukrainu. Un mums ir jādara jārīkojas ātri, citādi mēs un Ukraina cietīsim sakāvi, ir jāstiprina sankcijas un jārīkojas tā, kā mēs to norādījām pagājušās nedēļas rezolūcijā, pārtraukt sadarbību kodolu jomā, izslēgt Krieviju no SWIFT sistēmas un sākt ieroču pārdošanu Ukrainai šis embargo tika apturēts ar padomas lēmumu jau jūlijā, bet šis embargo joprojām ir spēkā, jo mēs vēlamies izpatikt Krievijai, un tas ir nepieņemami. Jā. Jūs to arī tieši tā pateicāt, kā es biju domājies, saka priekšsēdētājs. Tagad mums ir iespējas samazināt uh, uzklausīšanas laiku vēstniekam Japānā un arī e, samazināt e, uzklausīšanas laiku kopā ar budžeta kontrolas komiteju un e, pēc tam runāt par Īrāku, Sīriju un citiem jautājumiem. Varbūt Nu, nezinu, kā lai rīkoties. 35 minūtes Japānai atvēlēsim. Nu, viss ir jūsu ziņā. Es ierosinu uzdot īsus lakoniskus jautājumus. Man šķiet, iepriekšējā reizē šie jautājumi daži pat ievilkās desmit minūšu garumā. Un tad 11.10 mēs sāksim debats par Iraku un Sīriju un bez 15.12. tad mēs dosimies pie budžeta kontrolas komitejas. Mums būs jā, jābrauc divus stāvus uz augšu, uz ceturto stāvu. Tagad uh, nodod sēdes vadību paskūkungam.